kā arī citu Eiropas Savienības institūciju tūmā. Mēs visi sadarbojamies, lai to panāktu. Tagad pievērsīsimies protokola jautājumiem. 2010. gada 25. februāra sēdes protokols ir visiem izdalīts. Ir izdalīti arī teksti, kas tika pieņemti šajā sanāksmē. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim, ka, ka protokols ir pieņemts. Tagad pievērsīsimies priekšsēdētāju paziņojumiem. Eh, atbildīgās polijas varas